jāpārbauda. Tā tad 16. grozījums par 5. punktu. Kurš pār? Pret. Tātad noraidīts. 10, 10 bija noraidīts. 17. grozījums, 9. punkts par pret atturas pieņemts. 18. grozījums, 14. punkts par pret atturas pieņemts. 19. grozījums, 14. A punkts par pret atturas pieņemts pieņemts. 20. grozījums, 14. B punkts par pret atturas noraidīts, 21. grozījums. I think it meant Ah, mm, Tātad Turkais kungam vārds. Prieksēdētājs kundze, es esmu runājis ar Maieru kungu, kas ir grozījuma numur 21 iesniedzējs, un mēs vienojāmies par to, ka mēs varbūt varam balsot par to galīgajā, galīgajā balsojumā. Tātad sākam balsot, turpin priekšsēdētājs kundze, 21. grozījums par pret, atturas, pieņemts. 22. grozījums. Aukenskundze. Tā ir arī viena problēma, par ko mēs šeit nerunājām. Tātad mēs neesam groz, grozījums diskutējuši. Un tiešām eh, jautājums ir tāds, ka cilvēki nav sapratuši, ka patiesībā tas nāktu par labu individiem, ja viņi varētu vienoti iesniegt lūgumrakstu jo ir ārkārtīgi grūti vienam pacelt, ja tā varētu teikt, lietu pret kādu kompāniju vai uzņēmumu. Un tas arī bija eh, tas, ko es ar šo vēlējos izmainīt, un liekas, ka es esmu pārprasta. Tāpēc man tiešām pietrūkst gan debašu, gan ēnu referentu tikšanās, un es ceru, ka jūs atbalstīsiet šo grozījumu. Prieksēdētāja. 22. grozījums. Kurš par? kurš pret, kurš atturas, noraidīts. 23. grozījums, 17. punkts pār, pret, atturas, pieņemts. 24. grozījums pār, pret, atturas, pieņemts. 25. grozījums, 17. A punkts pār, pret, atturas, pieņemts pieņemts. 26. grozījums par 18. punktu par pret atturas noraidīts. 27. grozījums par pret atturas pieņemts. 28. grozījums par pret atturas noraidīts. 29. grozījums par pret pret, atturas, noraidīts. 30. grozījums, 23. punkts pār, pret, atturas, noraidīts. 31. grozījums pār, pret, atturas, pieņemts. 32. grozījums pār, pret, atturas, pieņemts. 33. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 34. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 35. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 36. grozījums par, pret, atturas, pieņemts pret, atturas, pieņēmts. Noraidīts atvainojos, saka priekšsēdētāji, 37. grozījums pār, pret, atturas, noraidīts. 38. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Nē, Pārbaudīsim. Labi, pārbaudam. Par 38. grozējumu par 27. punktu pār. Vienpadsmit pār. Pieņemts. Nē, tomēr nē. Vienu mazu momentiņu. Tātad, kas ir pret? Atvainošanos pret 38. 11, 11. Tā tad noraidīts 38. Jā, tā gadās. Es atvainojos, bet eh, ja tā ir, tad 11, 11, tad eh, mums ir eh, jānoraida. Tā tad noraidīts 38. Pārējām pie 39. grozījuma, 29. punkts par pret, atturas, pieņemts. 40. grozījums, 30. A punkts par, pret, atturas, pieņemts. 41. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Un galīgais balsojums par visu dokumentu kopā, kurš par, pret, atturas, ui. Tā tad ir pieņemts. Igadējais lūgumrakstu komitejas darbības ziņojums pieņemts.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 ko ir sagatavojis Bostināro kungs par bioloģisko daudzveidību. Apro la votazione su Tātad eh, sākam balsot par dokumentā iesniegtajiem grozējumiem. Pirmais grozējums par 3A punktu par pret atturas pieņemts. Kompromisa grozējums par piekto punktu Paskālē Grūnī. Sākam par kompromisa grozījumu balsot. Ir viens mutes grozījums, saka Paskālē Grūnī. Mans priekšlikums būtu sekojošs. Tātad kopā ar manu godāto kolēģi Grūnī kungu mums vajadzētu svītrot īpaša ietekme uz uh, vidas projektiem Francijas Loāras ielajā paredzēto plašo infrastruktūras projektu ietekme. Svītrot šo teikuma daļu, tā ir pēdējā teikuma daļa pēc semikola. Allora, pongo in votazione. Tā tad sākam balsot turpina priekšsēdētāji par otro grozījumu, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Pārējām pie Grūnīkunga bet mēs pārlecam pataisno uz trešo grozījumu par astoto punktu. Kurš par? Kurš pret? Atturas? Pārbaudam. Vēlreiz balsojam, lūdzu, kolēģi, pār. Pret. 12 bija par, tā tad. Pārbaudām vēlreiz, saka, sekretar, saka priekšsēdētāja. Tā tad par. Vienpadsmit pār pieņemts, ne, pret atvainojos. atturas, pieņemts, trešais pieņemts. Ceturtais grozījums par, pret, atturas, pieņemts, piektais grozījums par, pret, atturas, pieņemts pārbaudīsim vēlreiz piektais grozījums par piekto punktu par. Pret. Atturas. Pieņemts. Sastais grozījums par pret. Atturas. Pieņemts. Un tagad balsojam par dokumentu kopumā par pret pret atturas Vēlreiz balsojam. Galīgais balsojums par visu dokumentu kopumā. Kurš par? Pret. Atturas. Dokuments ir pieņemts. Apsveicam Bostināru kungu. Senjora prezidente. Kolēga Bostināru. Bostināru kungs, priekšsēdētājs kundze. Vispirmām kārtām es eh, vēlētos pateikties par jūsu sadarbību. Vēlētos pateikties pilnīgi visiem, un otrais - dabas katastrofa Meksikas līcī vēlreiz ir pierādījusi mūsu bažas par to, ka ir nepieciešams izveidot Eiropai kopīgu iespēju saglabāt bioloģisko daudzveidību, un par to arī bija mans atzinums paldies. Prieksēdētāji, paldies Bosināru kungām, un es vēlētos jūs sveikt arī no priekšsēdētāja kundzes. Un tagad mēs pārējām pie nākamā darba kārtības punkta. Tas ir 19. punkts. Tā ir ziņojums par izmeklēšanas misiju Velvā saistībā ar lūgumu rakstiem. C'è una richiesta di posporre questo punto da parte della collega Gruni? Tātad eh, šo punktu arī ir iesniegusi Grūnī kundze, vai? Es nekļūdos. Vai Grunī kundze lūdzu jūs varētu izteikt šo lūgumu tagad? Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, man šobrīd ir jādodas uz uh, nodarbinātības komiteju, jo man ir tur jāuzstājas ar atzinumu tādēļ par šo punktu. Varbūt runāsim vēlāk, kad es atgriezīšos. Patiesībā mēs jūs jau informējām par to, ka mums nāksies doties prom. Priekšsēdētāji, ja iebildumu nav, Tādā gadījumā nedaudz atliksim šo punktu un nu pārējiem pie 20. darba kārtības punkta. Tas tā tad ir lūgumraksts numur 1300 2007, ko ies, ies, iesniegus, iesniedzis Šīla Moris. Lūgumraksts iesniedzējs šodien nav ieradies. Un tādēļ došu vārdu komisijai. Adinagī, lūdzu. Good morning, I'm Adam Daniel. Labrīt! Mēs esam ieradušies no komisijas, no vides ģenerāldirektorāta. Attiecībā uz šo lūgumu rakstu komisija ir nosūtījusi ziņājumu, ziņojumu, ka ir veiktas konsultācijas un lūgumraksta iesniedzējs apzinājās tiesība aizsargājušos līdzekļus. Uh, saistībā ar iespējamajām izmaksām lūgumraksta ies, iesniedzējs izlēma, ka nevērsīsies tiesā uh, par šo lēmumu. Turklāt jāsaka, netika pieminēts arī neviens Eiropas Savienības tiesību akts, kurš būtu it kā pārkāpt šajā gadījumā. Kā jau tika pieminēts 2008. gada atbildē, ko sniedza komisija, bija uh, prāva uh, pret īriju. Tas bija tātad pasākums no komisijas puses, kas tika veikts 258. līguma panta ietvaros. Eiropas kopienu tiesas lēmums tika pieņemts 2009. gada jūlijā, un tajā tika skatīts, uh, iekļauts arī jautājums par pārāk augstām izmaksām. Uh, Un tur tika minēts, ka 37. pantā, uh, 35. direktīvā um, tika noteiktas iespējamās izmaksas. Un tad uh, dokumentā tika arī izklāstīts uh, šo izmaksu aptvērums un ka tās ir saistītas ar šādas procedūras izmantošanu. Es atvainojos, iejaucas priekšsēdētājs, vai es varētu, dāmas un kungi, jūs lūgt tomēr uh, apsēsties savās vietās, lai jūs varētu uzklausīt runātāju. Dāmas un kungi, lūdzu, tomēr a, apsēdīsimies. Eh, Tātad tiesa skatīja um, šo jautājumu par zaudētājs apmaksā principu īrijas tiesu sistēmā un tika paziņots, ka īrijas tiesas var noraidīt prasību zaudējušajai pusei apmaksāt um, izdevumus, un tika paziņots, ka patiesībā uh, tāda vienkārši ir tiesu prakse. Šo tiesu praksi nevar uzskatīt par uh, attiecīgā panta uh, noteikto pienākumu īstenošanu. Un pēc šī lēmuma komisija tika uh, uzsāka diskusijas ar īrijas varas iestādēm par to, vai, vis, vai šis lēmums ir um, pieņemts un uh, vai tas attiecīgi ir arī iestrādāts īrijas likumdošanā. Paldies! Liels paldies! Vai kāds gribētu izteikties šobrīd? Ja komentāru šobrīd nav, tādā gadījumā šis lūgumraksts uzskatāms par slēgtu. Tādā gadījumā pāriem pie 21. darba kārtības punkta. Lūgumraksts 0353 no 2009. gada, ko iesniedzis Luigi Di Marino, Itālijas valsts piedarīgais. Došu vārdu Pārkera kungam. Paldies! Labrīt visiem! Komisija jau rakstveidā ir atbildējusi uz šo lūgumrakstu. Šeit mēs vēlētos jo īpaši uzsvērt, ka tajā dokumentā, kas tika nosūtīts komisijai caur lūgumu rakstu komiteju 2009. gada 2. martā, šis dokuments patiesībā bija adresēts vides izvērtējuma uh, komitējai kampaņas reģionā Itālijā. Un uz parlamenta um, lūgumrakstu komiteju tas tika nosūtīts tikai informācijas nolūkiem. Tas nebija konkrēti paredzēts parlamentam. Jebkurā gadījumā šis dokuments ir saistīts ar to, ka uh, pietrīk, pietrūkst uh, informācijas saistībā ar EIA pārbaudēm. Um, Castelvolturno projektu, eh, saistībā ar Castelvolturno projektu Itālijā. Un jāsaka, ejā, vides izvērtējuma direktīva paredz, ka sabiedrība būtu jāinformē uh, par šo pārbaudījumu rezultātiem. Tomēr tur nav paredzēts, ka ar sabiedrību būtu jākonsultējas par šiem jautājumiem. Un gribētu uzsvērt, ka um, Itālija šīs direktīvas ieviešanā pat ir patiesībā gājis tālāk nekā tas ir prasīts tiesību aktos. Lūgumrakstu ies, iesūtē, iesūtītājs lūdz atklāt no jauna šo pārbaužu rezultātus, tā kā iepriekšējā procedūra, kas uh, izmantoja Itālijas tiesību aktos, aktos noteikto procedūru, tika slēgta. Tomēr jāsaka, ka komisijai šeit nav tiesiskās bāzes, uz kuras pamat iejaukties, jo šos jautājumus regulē valsts likumdošana. Tādēļ jāsaka, ja ir kādi pate, pārkāpumi, tad tas ir saistīts ar valsts transponēšanas tiesību aktiem, nevis ar Eiropas Savienības tiesību aktiem. Paldies! Paldies! Vai ir kādi komentāri? Ja nē, tādā gadījumā šis lūgumraksts uzskatāms par slēgtu. 22. darba kārtības punkts - lūgumraksts 0128 no 2009. gada Norberts Kaisers iesniedzis. Lūdzu vārds šot kungam. Posponemos, por tanto, vamos, parece que no está la compareciente. Labi, tādā gadījumā šo punktu atliksim, jo šķiet, ka pārstāvis nav ieradies. Tādā gadījumā pārējiem pie 23. darba kārtības punkta. Suspend for 10 minutes. Suspend for 10 minutes. Bien, parece que hay problemas con los comparecientes. Šķiet, ka daži no pārstāvjiem nav šobrīd ieradušies, tādēļ varbūt šobrīd desmit minūšu garš pārtraukums, un tad pēc desmit minūtēm darbu atsāksim.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 Señorías, vamos a, dar, a reanudar la sesión. Dāmas un kungi, atsāksim darbu. Ieņemiet lūdzu savas vietas. Tātad atgriezīsimies tagad pie 22. darba kārtības punkta, kas ir lūgumraksts 0128, ko iesniedzis Norbert Norberta Kaiser. Došu vārdu Šota kundzei, lūdzu. Paldies! Sākumā vēlētos atvainoties par to, ka ierados ar novēlošanos. Mēģināšu cik vien skaidri iespējams izskaidrot, kas notiek. Tātad um, Vācijas valstspiedrīgais Norbert Kaiser ir iesniedzis sūdzību par vienlīdzīgu attieksmi valsts ierēģiem Vācijā, kas attiecas uz uh, pabalstiem saistībā ar medicīnas izdevumiem, kas netiek apmaksāti. Tādos gadījumos, ja mēs ne, uh, runājam nevis par, tu, par laulību, bet par partnerību, uz kurām attiecas tieši tādi paši, uh, tieši tādi paši noteikumi kā uz laulībām Vācijā. Un šeit mēs runājam par vienlīdzīgu attieksmi Tas nozīmē, ka, mum, uh, ka šeit ir novērojams pārkāpums uh, saistībā ar direktīvu, kas aizstāv attie, uh, vienlīdzīgu attieksmi um, arī vienzimuma partnerības uh, gadījumos. Un šeit mums ir uh, Vācijas gadījumā lēmums no Eiropas kopienu tiesas. Tas bija saistībā ar pensiju jautājumiem un uh, tika pieņemts spriedums, ka vienlīdzīga attieksme ir tikai tad, ja tiek runāts par. Um, Tā tad uh, tiek runāts par pensiju, ja uh, dzīvesbiedrs ir gājis bojā negadījumā. Un Vācijā tātad tika pieņems spriedums, ka Vācija neizpilda direktīvas prasības. Tas, šis, bija, šis ir spriedums no 2007. gada. Un, ja tiek runāts par reģistrētajām partnerībām um, un ģimenes pabalstiem un medici, uh, pabalstiem saistībā ar medicīnas izdevumiem, šeit uh, ir novērojams pārkāpums un nav, no, nav vien, vienlīdzīga attieksme. Lēmums, mēs lēmumu no juridiskā viedokļa šajā jautājumā vēl neesam pieņēmuši, un tātad, kā jau minēju, jautājums vēl aizvien paliek, vai šajā konkrētajā jomā laulības un reģistrētās partnerības ir jāskata vienlīdzīgā veidā. Jāsaka, situācija ir visai sarežģīta, un kopiena tiesa nav pieņēmusi spriedumu par šo jautājumu, tā ir atstājusi šī lēmuma pieņemšanu valsts tiesas rokās. Tādēļ jāsaka arī komisijai šeit ir visai grūti pieņemt lēmumu. Konsultējamies arī ar Vācijas valsts iestādēm un, jebkurā gadījumā, šogad lēmums tiks pieņemts. Tomēr vēlētos uh, ziņa, ziņot, ka Vācijā ir iespējams iesniegt grozījumu priekšlikumu šim tiesību aktam, un, ja tas tiktu izdarīts, tad Kaisera problē, uh, kunga problēma tiktu atrisināta. Uh, bet jautājums par to, kā šādu tiesību aktu īstenotu citos reģionos, lenderos, tas ir, tas tā ir pavisam cita lieta. Vai tātad citos reģionos šis tiesību akts tiks īstenots tieši tādā pašā veidā? Nu, cerams, ka nākotnē šis jautājums tiks atrisināts, bet zinām, ka tas nebūs ar atpakaļējošu efektu. Tāda ir šobrīd situācija. Paldies! Paldies! Labi, dosim Jāra kungam vārdu, lūdzu. Paldies. Jāsaka, ka dialogs starp komisiju un Vācijas iestādēm vēl aizvien notiek, tādēļ šis jautājums tiks paturēts atklāts pirms pieņemsim gala lēmumu. Es domāju, ka mums vajadzētu turpināt komunikāciju un uh, pārliecināties, ka process tiešām tiek risināts. Paldies! Vai ir vēl kādi komentāri, jautā priekšsēdētājs? Jā, es piekrītu Jāra kungam. Uzklausījām komisijas pārstāvi un domāju, ka mums ir patiešām pienākums saglabāt šo lūgumu rakstu atklātu, un tādēļ es ieteiktu šobrīd turpināt darbu. Bien, pasamos al punto 23. Labi, Tādā gadījumā pārējiem pie 23. darba kārtības punkta lūgumraksts 0363 2007. gads Dorisa Millere un atbild, komisijas vārdā runās Mārtiņš Gahners. Lūdzu. Labrīt, dāmas un kungi. Šī lieta ir saistīta ar iespējamu diskrimināciju pret ārvalstniekiem saistībā ar nekustamā īpašuma um, nodokļiem, kas ir jāmaksā Grieķijā, un Milleres kundze, kas ir iesnieguši šo lūgumrakstu un Grieķijā dzīvojas pēdējos 20 gadus, viņa ir Vācijas valsts piedarīgā, viņa kopā ar savu vīru izlēma kopīgi iegādāties um, dzīvokli Atēnās. Parasti šādā situācijā viņai būtu izņēmuma status attiecībā uz šiem 11% nekustamā īpašuma nodokļa, jo viņa pastāvīgi ir uzturējusies Grieķijā. Un tā ir arī viena no prasībām, ko uzliek Grieķijas likumdošana. Tomēr saskaņā ar šo lūgumu rakstu Grieķijas iestādes pieprasīja uh, lai tiktu izpildīts vēl kāds apstāklis, lai varētu kvalificēties šim izņēmuma statusam, un tas būtu, ka viņai Grieķijā būtu bijis jānostrādā vienu gadu pirms viņa izlēma iegādāties attiecīgo nekustamo īpašumu. Ja mēs no juridiskā viedokļa paraugamies uz šo jautājumu, tad mums patiešām ir jāatzīst, ka šis apstāklis uh, ir pārkāpums attiecībā uz Eiropas Savienības tiesību aktiem. Diemžēl komisija ir rūpīgi izpētījusi uh, Grieķijas tiesību aktus, uh, kas ir saistīti ar nodokļiem par nekustamo īpašumu, un komisija diemžēl tā tad nonāca pie secinājuma, ka šāda veida norma nav iekļauta likumā. Un komisija īsti arī uh, nevarēja saprast, kas ir tā administratīvā praksa, balstoties uz kuru uh, varētu uzsākt šo uh, pārkāpumu procedūru pret Grieķiju. Problēma ir tāda, ka Grieķija nevar, uh, uh ka komisijas atvainojas nevar atrisināt konkrēti nodokļu maksātāju problēmas Grieķijā, jo komisijai nav juridisko instrumentu un pamatos, kāda iejaukties kādas valsts iekšējā um, administratīvajā sistēmā. Tādēļ vienīgie tiesību aizsardzības līdzekļi, kas ir pieejami, ir arī jāizmanto, un komisija izlēma informēt arī attiecīga lūgumrakstu ies, iesniedzēja 2008. gada decembra vēstulē. Un varētu arī šeit pieminēt, ka 1078 likums no tātad Grieķijā Šis likums ir skatīts komisijā arī saistībā ar citu lūgumu rakstu un komisija uzsāka pārkāpumu procedūru pret Grieķiju saistībā ar citiem, citām normām, kas ir iekļauts šajā tiesību aktā. Tajā gadījumā komisijai pat izdevās arī uzsākt um, tātad tiesvedību Eiropas kopientiesā pret Grieķiju, un šī gada maijā notika pirmā uh, mutvārdu nu, uzklausīšana Eiropas kopienu tiesā saistībā ar šo lietu. Šī lieta Eiropas kopienu tiesā, kā jau iepriekš tika minēts, ir saistīta ar citām šī likuma normām. Pirmkārt, tātad prasība par pastāvīgu uzturēšanos valstī, un komisija pieprasīja, lai Grieķija nodrošinātu izņēmuma statusu arī tiem, nekustamā īpašuma pircējiem, kas Grieķijā vēlas to iegādāties, lai tur paliktu uz dzīvi. Un otra lieta, kas tika izdarīta, bija tas, ka Grieķija piešķīra šo izņēmuma statusu Grieķijas valsts piedarīgajiem, lai arī šis pastāvīgās uzturēšanās prasība netika viņu gadījumā izpildīta. Bet, ja mēs runājam par šo lūgumrakstu, tad uh, komisija uh, neko nevarēja uh, citu ieteikt, kā vien lūgumrakstu iesniedzējiem risināt šo jautājumu nacionālā līmenī. Paldies! Vai kāds vēlas izteikties? Jā, Arkungs, es varbūt lūdzu. Vēlos precizēt to, vai lūguma raksta iesniedzējs ir mēģinājis eh, izmantot juridiskus ceļus eh, dalību valstī, jo komisijai tātad šī komunikācija bijusi ar komuniciju 8. gadā, un šķiet, ka iesniedzējai būtu vajadzējis kaut kā rīkoties nacionālā mērogā, vai mums par to ir informācija. Ja nē, es domāju, ka šo lūguma rakstu varētu slēgt, jo pēc būtības tas ir tas ceļš, kas iesniedzējai būtu ejams. Mm, tātad tas ir viens jautājums, kas jāatbild. Vai mēs zinām to, vai lūguma raksta iesniedzēja tiešām ir vērsusies valsts mērogā, jo pēc būtības par šiem te tiesību sargājošiem kanāliem viņai būtu jāiet visu pirms. Komisija pēc tam, kad informējusi par lietas faktiem lūguma raksta iesniedzēju, es nezinu, vai notikusi atgriezeniskas saikne. Un lūgumraksta iesniedzēja arī mūs nav informējis par to, vai viņa ir kaut kā veicies vai nav veicies ar eh, šās lietas virzīšanu tālāk. Nu, ko, dāmas un kungi? Es domāju, ka mums būtu jārīkos sekojoši. Mums būtu jānosūta vēstuli Grieķijas varas iestādēm, norādot, ka lūgumrakstu komiteja um, ir interesēta šā jautājuma gaitā. Uh, mums vajadzētu tad, tad eh, pārbaudīt, kāda ir Grieķu pārvaldības iestāžu attieksme šo lietu. Ja, nu, tam rīkosimies tā, tā arī sarunājam. Labi, 24. darba kārtības punkts. Lūguma raksts 242 šķērs vītra 2007. To iesniedz Lārs Evans Jorgensens. Un tagad dot vārdu Maikam Meduna kungam no komisijas. Paldies, priekšsēdētāji. Medunas kungs saka. Šis lūgumraksts ir nāk no Dānijas valsts piedrīgā, kurš ir precējies ar Brazīlieti, un abi divi dzīvo Zviedrijā, un viņš sūdzas par to, ka šai te Brazīlietē viņa dzīves biedri nepieciešama darba atļauja, lai viņa varētu strādāt Dānijā. Vēlos uzsvērt to, ka pāris dzīvo Zviedrijā nu, ko saskaņā ar Eiropas Savienības e, tiesībām Eiropas Savienības pilsoņiem ir brīvas izvēles iespējas pārvietoties un strādāt jebkurā dalību valstī un, protams, pāris šīs tiesības izmanto. Neraugoties uz to, kā Eiropas Savienības e, pilsonim, kurš dzīvo Zviedrijā. Pēc būtības visas e, šīs rezidences tiesības un ar to saistītās Eh, iespējas un, un, un priekšrocības ir eh, pieejamas Zviedrijā. Eh, tiesa nesen lietā C10 lēma, ka mm, šādos līdzīgos gadījumos dzīves biedram no trešās valsts ir iespēja dzīvot bez iepošiem, īpašiem nosacījumiem, pat bez darba atļaujas, tikai tajā dalībvalstī, kurā strādā Eiropas Savienības pilsonis, tātad Zviedrijā. Līdz ar to visas Brazīlijas izcelsmes dzīves biedras iespējas, priekšrocības ir iespējamas Zviedrijā, un Dānijas varas iestādēm bija taisnība norādot, ka gadījumā, ja viņa pārceļas uz Dāniju un vēlas tur strādāt, tad tur, protams, viņai jāatbilst visiem nosacījumiem par darba atļaujas piešķiršanu. Paldies! Paldies, uh, Alkins kundze. Es tikko ieskatījos šajā lietā, un pat ja es nepiekrīstu Dānijas likumdošanai, un tā ir ļoti ierobežojoša attiecībā uz arī Eiropas Savienības pilsoņiem, es nevaru runāt pretī Dānijas likumiem. Es domāju, vienkārši jāievēro to, ko saka komisija atbildot uz šo lietu, jo man, piemēram, nav iespējams pateikt, ko, nu, atlaidīsim Dānijas valdību un pieņemsim jaunu likumu. To, diemžēl, es nespēju izdarīt. Mm, paldies! Un mm, tad uzskatīsim, tad slēgsim šo lūgumu rakstu. Labi. Ejam uz priekšu lūgumraksts 25. Eh, darba kārtības punktā, tad tā numurs ir 448, šķērsvīta 2008, iesniedzis eh, KA Polijas valsts piedarīgais. Un tad tā vienas kungs vēlreiz eh, komisijas vārdā. Paldies! Šis lūgumraksts runā par tādām problēmām, kas rodas um, reaģējot uz uh, E, uzturēšanos atļaujām e, citu valstu valstspiedrīgiem Francijā, un tas to, ka, ka Francijas vāras iestādēm bija vajadzīgi e, pieci mēneši, lai reaģētu uz šo pieteikumu, ņemot vērā tātad direktīva 2004-38 par pilsoņu tiesībām, par viņu ģimenes eh, tiesībām brīvi izvēlēties dzīvesvietu un strādāt Eiropas Savienības dalībvalstīs, ka tiek uzskatīts, ka šīs direktīvas nosacījumi ir pārkāpti. 2006. gada lēmumu Francijas varas iestādes ir transponējušas direktīvu un uh, Direktīvas 8. pantā ir prasīts, lai dalību valstu varas iestādes eh, izsniegtu reģistrācijas certifikātu nekavējoties turpat pieteikuma iesniegšanas brīdī. Un kā lūguma rakstiesniedzēja apgalvot, katrā ziņā viņas gadījumā tā tas nebūtu nav noticis. Mēs esam paskatījušies, kāda ir Francijas tiesība aktu eh, būtība. Uh, Un esam konstatējuši, ka Francijas tiesība akti korekti transponē direktīvas attiecīgos nosacījums un principā reģistrācijas tātad certifikāti Francijā ir jāiesniedz Eiropas Savienības pilsoņiem nekavējoties. Šis ir bijis tāds individuāls gadījums, kad nepareizi piemērots, eh, ka Francijas varas iestādes ir nekorekti, nepareizi eh, piemērojuši ne tikai Eiropas Savienības, bet arī Francijas pašas tiesību aktus, ņemot vērā to faktu, ka šis te uh, reģistrācijas certifikāts val, polijas valsts piedarīgajai tika izsniegts, ņemot vērā, ka tas ir individuāls gadījums un citas sūdzību mums nav, tad komisijai īsti nav uh, pamata atvērt pārkāpumu procedūras pret Franciju. Vēlos uzsvērt, ka Francijas tiesība akti ir eh, patiešām atbilstīgi, un tas ir bijis individuāls gadījums, šis reģistrācijas dokuments Polijas valsts piedrīgā ir iesniegts, un uh, Francijas uh, likumos pat bez er, šiem te rezidents apliecināšajiem, dzīvesiet apliecinošajiem dokumentiem ir iespēja cilvēkam uzturēties, uh, dzīvot Francijā, neraugoties uz to, vai ir šī te atļauja vai nav. Pēc būtības nebūtu varēs būt iespēja, ka šim te uh, ārzemniekam būtu bijuši kaut kādas tiesības laupītas. Paldies, saka priekšsēdētājs. Jāra kungs ir lūdzis vārdu. Paldies, saka Jāra kungs. Nu, ko pamatojoties uz eh, mūsu rīcībā sošiem pierādījumiem, ierosinu slēgt šo lūgumu rakstu. Nu, tā tad ierosinu slēgt lūgumu rakstu. 448. Ja neviens nevēlas izteikties, tad slēgsim šo lūgumu rakstu. Darba kārtības punkts 26. Lūguma raksts 1039 šērsvīta 2007. Lipārī kungs, Itālijas valsts piedrīgais iesniedzis un uh, no komisijas Laurencos kungs atbildās. Paldies priekšsēdētāju. Mm. Nu, šis ir tāds um, strīdus sāblos vairākās lietās, kur mēs runājam par, uh, kas, par izglītošanās iespējām Itālijas um, medicīnas fakultātē. Un runa ir par uh, specifiskām īpatnībām izglītības sistēmā Itālijā. Sākotnēji komiteja, šī komiteja uzskatīja, ka lieta situācija nav pieņemama, jo līguma 149. pants, kas tagad Lisabonas eh, līgumā ir 165. pants, tas nosaka, ka izglītības sistēmas organizācija nav Eiropas Savienības eh, kompetences lieta. Uh, Tomēr komisija atbalsta 2009. gada uh, vēstulē pausto norādi, mm, kurā tiek ieteikts tad saskaņā ar uh, konkurences un uh, tir, tirzniecības direktorāta lēmto. Tad attiecībā uz to, ka studentu skaits, kuri tiek uzņemti, uh, E, konkrētajā mācību iestādē, ka, ka to uzskat par maksimālo numuru. Komisija piekrīt, ka izglītības pieejai ir jābūt pēc iespējas plašākai, un tur ir zināma pretruna starp šo te medicīnas un odontoloģijas profesiju no vienas puses un studiju uzsākšanu. Nu, te īsti neko vairāk nevar izdarīt, bet būtu vēlams, lai tad eh, visi dati būtu tad pieejami, lai studijas būtu pieejams pēc iespējas vairāk studentiem. Mums nav, mūsu rīcībā nav nekādu citu juridisku instrumentu, kurus mēs varētu šeit izmantot. Un es domāju, ka lieta eh, šajā gadījumā ir jāslēdz. Paldies. Vai kāds vēlas uh, eh, izteikti? estamos comprobando desde la mesa, mm, en fin, queríamos empezar ya. Mēs mēģinam konkretizēt to, vai mēs varam sākt ar Grunī kundzes ziņojumu par eh, notikumiem, par, par to, kas bija misijā Velvā. Mēs tad gaidījām Bostonāru kungu, kas arī bija šajā oficiālā delegācijā tās sastāvā. Bet uh, man izskatās, ka lūgumu rakstu iesniedzēju labā mums laikam tomēr vajadzētu sākt. Nu ko, tad es sākšu dodot vārdu Grunī kundzei. Dodot vārdu Grunī kundzei un tad iepazīstināt mūs ar oficiāliem secinājumiem mm, par misiju Velvas ūdens basēnā. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es gribētu atvainoties, jo man bija jāatstāj jūs un jādodas uz nodarbinātības komiteju. Tālāk es atvainojos visiem kolēģiem un lūgumos tiesniedzējiem šajā sēžu zālē. Nu, Tātad februārī mēs devāmies uz Velvu. Nu, mēs arī bijām arī Seviļā un šajā eh, misijā piedalījās arī Alkans kundze un Bosnēro kungs. bija arī delegācijā neoficiāli dalībnieki. Piedalījās vidas ministrijas pārstāvi otrajā misijas dienā. Mēs devāmies tad uz Velvu, mēs apmeklējām uzņēmumu, tad, tad par kuru mēs te runājam. Mēs tikāmies arī ar um, savienību pārstāvjiem un arī vietējo pašvaldību pārstāvjiem. Uh, Un pēdējā misijas dienā mēs tikāmies ar eh, Velvas mēru un reģionālajiem pārvaldības pārstāvjiem. Ņēmām vērā, ka tad jautājums ir ļoti mm, sensitīvs, ļoti jutīgs, piesārņojums. Jā, tā jautājums, šī problēma ir apspriesta plašsaziņas līdzekļos. Principā vizīte mums izdevās labi, mēs saņēmām uh, um, labu uzņemšanu, bet, protams, jāatzīst, ka uh, lieta ir ļoti sarežģīta. Tātad um, tiem, kuri nav zinātniski izglītoti šajā sēžu zālē, izpētes um, datus ir grūti izprast. Un ņemot vērā to, ka ir viedokļu dažādība, grūti arī pateikt, kuram tad patiešām ir taisnība. Mēs esam izstrādājuši ieteikumus, un tad, tad tie ir ieteikumi, un es ceru, ka mūs uzklausīs. Vispirms mēs konstatējām, ka pastāv komunikācijas trūkums starp atšķirīgajām iestādēm dažādos līmeņos - nacionālā, pašvaldības, reģionālā līmenī. Uh, Un es domāju, ka nepieciešams, lai visas iesaistītās puses apsēstos pie kopīga galda, ieskaitot lūgumrakstu iesniedzējs, uzņēmums, vietējās veselības aizsardzības apvienību dalībniekiem, arī speciālistiem būtu jābūt pie šīta sarunu galda. Nu, faktiski jāmēģina um, panākt maksimālo, maksimālo objektīvu perspektīvas izpētes eh, datiem. Un es domāju, ka šādās sarunās ir jāpanāk kaut kāds kompromiss, kaut kāds eh, vienots izējas punkts turpmākām, turpmākais sarunu gaitai. Mums ir nepieciešams eh, panākt, mums nepieciešams iedzīvināt dialogu starp visām šīm te pusēm. Un uh, daudz, kas ir darīts, bet daudz, kas ir palicis novārtā. Pēc būtības iedzīvotāji īsti nezin par to, kas notiek. Tad vēsturiskais piesārņojums, ja mēs to tā varam dēvēt, tas ir jāņem vērā. Ir eh, šī attiecīgā vieta ir jāattīra uzņēmums, uzņēmumam ir jāievēro visas atbilstošās direktīvas, arī Eiropas Savienības līmeņa direktīvas, un uzņēmumam ir arī jāreaģē labāk jārēģē uz lūgumraksta iesniedzēja prasībām. Uzņēmums mums neļāva uh, ierasties lūgumraksta iesniedzēja norādītajā vietā, bet es uzskatu, ka tiešām uzņēmums varētu uzlabot uh, komunikāciju un uh, Eh, arī mm, par mm, savu darbu viņiem ir labāk jāinformē. Piesārņojums nav jāpacieš, ir nepieciešams rīkoties, lai situāciju varētu mm, eh, kaut kādā veidā kontrolēt, eh, lai uzlabotu vidas kvalitāti. Es uzskatu, ka pēc būtības šajā lietā ir caurskatāmības trūkums un komunikācijas vakums. Uh, Tālāk es iesaku veikt turpmāku izpēti. To vajadzētu darīt tām pusēm, kuras uh, būtu pieņemamas visām iesaistītajām pusēm šajā lietā. Protams, ir jārunā par augsnes kvalitāti, par ūdeni. Un es domāju, ka šajā konkrētajā um, vietā uh, ir bijuši uh, fosforu ģipša atliekvielu uzkrājumu, un no tiem tad arī attiecīgā vieta būtu jātīra vispirms. Un tāpat ir, protams, daudz mm, problēmu. Es saprotu cilvēku uzdotos jautājumus, ja cilvēks ierodas no jauna un ja viņš nepārzina, kas noteikti šajā te fosfora ģipša um, ražotnes uh, kontekstā. Un es domāju, ja jūs nesaprotat, kā šis te ražošanas process notiek, tad uh, daudzas lietas varbūt ārkārtīgi pārsteižas, bet arī pat laikā uzņēmumam ir jāgādā par uh, vietas uh, tīrību. Uh, Un tāpat arī nedrīkstētu aizmirst, ka pastāv šis te piesārņotājs maksā princips. Par to, protams, uzņēmumam būtu jābūt informētam. Es saprotu arī no otras puses ražotāja intereses. Mēs, eh, viņi nodrošina darba vietu, mēs runājam par eh, darba vietas, eh, darba vietas zaudēšanas potenciālu, ja gadījumā šo te ražotni slēdz. Un eh, pēc būtības eh, arī vietējā mēroga politiķiem ir eh, ļoti sarežģīti atrast potenciālu ceļu šajā situācijā. Ja uzņēmums savu ražotni slēdz, tad, tad ražošana to, to, to, protams, pārceļ kaut kur citur, kaut kur kādā citā pasaules reģionā, varbūt pat ne Eiropas Savienībā. Un atkal tad mums ir jājautā, vai ar to mēs atrisināsim problēmu. Uh, bet tāpat laikā mums ir jāpadomā par Eiropas Savienības vidi un ne tikai par to, bet arī par globālo vidi. Ja ražošana notiek ārpus Eiropas Savienības, kur šie te vides kvalitātes standarti zemāki, tad es nezinu īsti, vai tiešām ražotnes slēgšana ir tas labākais variants šis te piesārņotājs maksā princips šajā gadījumā ir ļoti būtisks. Francija arī ir vairāk uzņēmumu, kuriem ir nepieciešams garantēt, ka visas dažādās direktīvas un likumi patiešām tiek īstenoti, lai nodrošinātu vidas aizsardzību. Un tālāk es vēlētos apelēt eh, pie valstu un eh, reģionālo iestāžu, tā teikt, citsapziņas gādāt par to, lai ir veiktas nepieciešamās kontrols un pārbaudas. Tomēr, ja šo ražotni slēgtu, Mēs noteikti negribētu redzēt to, ka uzņēmumam nav stimula atkārtot izmantot šo te vietu un tādējādi nodrošināt darba vietas. Tik tālu manas pārdomas, un es būtu ar prieku gatava uztaisīt, <laughs> uzklausīt eh, kolēģu viedokļus un komentārus. Un liels paldies Spānijas iestādēm, un paldies arī kolēģiem, kas piedalījās šajā misijā, un, protams, arī paldies arī sekretariātu locekļiem, kas palīdzēja šajā procesā. Paldies! Paldies! Paldies jums par šo ļoti plašo pārskatu par izmeklēšanas misiju Velvā. Es personīgi uzskatu, ka mums bija ārkārtīgi patīkami iepazīties ar šo misiju un arī ar sagatavotajiem dokumentiem. Un tagad mums ir iespēja uzklausīt lūgumrakstu iesniedzējus. Tā tad pāriem pie debatēm. Petronī Garēro kundze ir eh, Velvas pilsētas padomas priekšsēdētāja. Dosim vārdu vispirms eh, kundzei, pēc tam visiem trīs lūgumrakstu iesniedzējiem, pēc tam komisijai un pēc tam deputātiem. Lūdzu, Gareiras kundze, jums vārds. Paldies, godātie dāmas un kungi! Vēlētos sākt ar to, ka izteikt pateicību par to, ka uzaicinājāt mani piedalīties šās dienas debatēs. Vēlas pilsētas valdē ir ārkārtīgi būtiski piedalīties šādās sarunās un viedokļu apmaiņā, jo mēs tiešām uzskatām, ka tas nedaudz sniegs un izgaismos situāciju Velvā. Jāsaka, ka sociālā situācija un iedzīvotāja izpratne par notiekošo ir samērā augsta. Un tas galvenokārt ir saistīts ar piesārņojumu līmeni un apjomu mūsu provincē. Tāpēc vēlreiz vēlētos uzsvērt, ka Velvas pilsētas valdē ir būtiski piedalīties šajās debatēs, jo par to ir uztraukušies liela daļa mūsu pilsētas iedzīvotāji. Trīs lūguma raksti ir tie, kuri, kuru dēļ mēs šodien esam tikušies. Patiesībā piesārņojums notika pirms 20-25 gadiem, bet lūguma rakstu mazliet skar arī citas tēmas. Paskaidrošu. Ja mēs raugāmies uz uh, piesārņojuma situācija Velvā, tad tā ir daudz labāka nekā pirms, teiksim, 40 gadiem. Un eh, tas nekādā gadījumā nav saistīts ar to, ka gan iedzīvotāji, gan varas iestādes, gan arī uzņēmumi šobrīd mēģina ražot un atkritums pārstrādāt savādāk nekā, teiksim, pirms 20 gadiem. Un eh, tieši pirms 20 gadiem gan varas iestādes, gan ražotāji uzņēmās atbildību par ražošanas procesu, un šobrīd ražošanas process jau ir ilgtspējīgi dabai, ja nedraudzīgs, tad vismaz noturīgi labvēlīgs. Tātad vēlreiz vēlētos uzsvērt, ka gan varas iestādes, gan ražotāji šobrīd jau visu dara savādāk taisnība, pirms divām desmitgadēm situācija bija samērā draudoša, ja varētu izmantot šādu īpašības vārdu. Un tomēr šobrīd eh, mēs esam daudz ko panākuši. Izmaiņas ir būtiskas, tās ir dramatiskas, līdz ar to es personīgi uzskatu, ka ir negodīgi uzskatīt Velvu par piesārņotu provinci. Patiesībā ir ļoti maz vietas Eiropā, kuras ir izdarījusi tik daudz kā mūsu velvā, lai nodrošinātu dabai draudzīgus procesus un lai saglabātu kulturālo mantojumu. Mēs eh, ļoti lielā mērā esam iesaistījušies vidas saglabāšanas sarunās, un 21. gadsimtā velva ir pavisam jauna, savādāka, dzīves vieta. Patiesībā vēlu šobrīd Spānijā uzskata par savu veidu paraugu prakses piemēru visai Spānijai tieši dabas piesārņojuma novēršanā. Taču, protams, mums ir jāskatās uz realitāti mūsu provincē, un tā ir sekojoša. Apmēram viena trešdaļa no Velvas teritorijas ir aizsargāti tādā vai citādākā veidā. Mums ir 23 aizsargājumās teritorijas, viens nacionālais parks un astoņi, astoņi, astoņas vietas, kas ir aizsargāts ar savādāku likumu. Mums ir Sierra Dena Sena un Pikuša Denoči dabas pārs, parki. Mums ir vesela virkne citu biosfēras rezervātu, kuru šeit varbūt nenosaukšu. Līdz ar to, tātad, ko šeit mēģina pateikt? Mēs bijām smagi piesārņota teritorija un sloks dabai pirms pāris gadu desmitiem, un šobrīd situācija ir mainījusies. Mēs tiešām mēģinam nodrošināt ilgtspējību dabas aizsardzībā, un, piemēram, turisms un lauksēmniecība ir nodrošinājuši šo saistību ar dabu vēl dzīvot spējīgāku. Priekšsēdētāji, es zinu, ka laika man nav atlicis daudz, tāpēc vēlētos pieturēties pie man atvērtā laika. Mazliet par ražošanas aktivitātēm mūsu provincē. Citiem vārdiem sakot, es vēlētos uzsvērt to, ka Velvā gandrīz visi ražošanas procesi ir modernizēti videi draudzīgā līmenī. Skatoties no 1993. līdz 2008. gadam, tad ķīmijas rūpnīcas ir ieguldījusi apmēram 500 miljonus eiro tajā, lai uzlabotu savu ražošanas procesu un padarītu to nekaitīgāku. Līdz ar to es vēlētos visus pamudināt izvērtēt situāciju Velvā no cita redzes viedokļa. Mēs esam sasnieguši ārkārtīgi daudz, un viss mūsu sasniegtais pierāda to, ka piesārņojuma situācija mūsu provincē, protams, vēl būtu jāizvērtē, un to darīs gan zinātnieki, gan arī reģionu padomas pārstāvi. Mēs esam panākuši ārkārtīgi daudz, vēlētos vēlreiz uzsvērt daudz, un eh, es nezinu, kā tiks izskatīti šie lūguma raksti, vai tie tiks slēgti, vai tie tiks nodot tālākām diskusijām, jo tiešām vēlētos uzsvērt, ka Andalūzijas provinces varas iestādes ir darījušas ārkārtīgi daudz situācijas uzlabošanā. Jāsaka, ka Pirms pāris gadiem tika sagatavots komisijas ziņojums, kurā tika izvērtēta dabas kvalitāte un piesārņojuma līmenis Velvā. Un es vēlētos uzsvērt, ka liela daļa no šīm problēmām ir vai nu jau pilnībā atrisinātas, vai tiek risinātas pozitīvā virzienā. Mēs neesam piesārņota province. Mēs jau 20 gadus ejam pareizajā virzienā, un mēs esam panākuši ārkārtīgi daudz. Uh, Mēs esam modernizējuši ražošanas procesus, mēs esam uzlabojuši vidas aizsardzības līmeni, un par to vispār nav jārunā. Tāpēc eh, es, protams, saprotu, ka petīcijas ir iesniegtas, un tomēr es domāju, ka to iesniedzējiem varbūt vajadzētu padomāt par to, cik lielā mērā viņi ietekmēs sabiedrības domu, un man tas nav pieņemami. Varbūt, ka mums vajadzētu skatīties uz šiem lūgumrakstiem kā uz debašu platformu, bet, manuprāt, lūgumraksta attiecībā pret Velvas provinci nav godīgi. Mēs rūpējamies par mūsu provinci, un es uzskatu, ka nav taisnīgi šos lūgumu rakstus izgaismot no tāda viedokļa, kādā tas, kā tas šobrīd notiek. Velvā mēs esam panākuši ārkārtīgi daudz, mēs smagi strādājam, vēlreiz uzsveru smagi, un es uzskatu, dāmas un kungi, ka mēs esam ļoti daudz ko panākuši situācijas uzlabošanā. Protams, ka ir atsevišķi incidenti, protams, ka viss vēl nav izdarīts, bet mēs to darām. Dāmas un kungi, Velvā mēs esam pārliecināti, kurp mēs ejam un kur ir mūsu nākotne. Un vēlos jums garantēt, ka mēs apzinīgi dodamies pa šo ceļu uz priekšu. Sāku savu uzstāšanos ar to, ka pieminēju vairākus statistikas datus. Un sāku arī ar to, ka es apsveicu jūsu komiteju un apsveicu arī delegācijas izmeklēšanas misiju Velvā, jo jūsu ierašanās mūsu provincē ir garantīta tam, ka šajā komitejā izskatītais uh, jautājums tiek izgaismots no visām pusēm. Un eh, es no sirds ceru, ka jūs ņemsiet vērā Velvas varas iestāžu paveikto pēdējo desmitgažu laikā. Mēs esam modernizējuši mūsu, mūsu ražošanas procesu, un nu, mēs esam izpildījuši Eiropas Savienības vidas aizsardzības prasības. Uh, Pie tām es nerunāju tikai par juridisko pusi, es runāju arī par iedzīvotāju apzinīgumu līmeņu celšanu. Kā jau teicu, šobrīd vēlva tiek uzskatīta par savu veidu paraugu prakses piemēru ilgtspējīgas ekonomikas un nākotnes attīstībā. Un e, ir taisnība, jā, mums varbūt ir iespējas vēl uzlabot mūsu darbu, bet nekādā gadījumā nevajag uzskatīt mūs par savu veidu izgāstuvu, kurā mēs neko nedarām. Es vēlreiz uzsveru, ka mēs darbojamies apzinīgi, apzināti, un tas ir mūsu mērķis nākotnes vārdā. Paldies, dāmas un kungi! Paldies, turpina prieksēdētāji, un tagad es e, vēlētos dot vārdu lūgumrakstu iesniedzējiem. Per drogi Menes kungs ir pirmais lūdzu. Muy buenos días, señores y señoras. Paldies! Labrīt, godātās dāmas un kungi! Vispirms vēlētos pateikt, ka es šodien runāju viena no eh, lūgumraksta iesniedzēju vārdā, un tā ir Velvas upes platformas grupa. Es runāju 20 tūkstoši ieks, e, iedzīvotāju vārdā un e, Velvas varas iestādes pārstāve teica, ka Velva ir darbojusies dabas aizsardzībā jau 20 gadus. Nē, šie 20 tūkstoši cilvēku lūgumrakstu parakstīja pavisam nesen. Tātad cilvēki ir nobežījušies. Es e, vēlējos jau pateikt, ka incidents Grūnikundzē mēs atvainojamies par incidentu, kas notika jūsu izmeklēšanas misijas vēlvā laikā. Un, protams, es vēlētos atvainoties, ka nebija iespējams doties uz fosfātu piesārņoto ezeru, jo Jūs, protams, redziet, ka mēs strādājam atvērtā veidā, caurskatāmā veidā, un lūgumrakstu iesniedzēji ir ļoti sīki paskaidrojuši, kāpēc tas tā notika, kuras vietas jūs varējāt apmeklēt un kuras nē. Vēlētos vēlreiz uzsvērt, ka tie, kuri izveidoja šo ezeru, jūs tur aizveda, bet eh, viņi apgalvoja, ka ezers ir izveidojies pirms 20 gadiem. Nē, joprojām notiek noplūdes, godētās dāmas un kungi, Eiropas parlamenta deputāti. Es uzskatu, ka fosfora ģipša ražošana ir jāpārtrauc, un ceru, ka tas arī notiks. Šobrīd šo lietu izskata Spānijas augstākā tiesa, un ir noņemts jau nolēmums, ka 2010. gada 31. decembrī fosfāta ģipša fabrika beigs savu darbu. Pēdējos piecos gados, vēlreiz uzsveru, nevis pēdējās desmit gadēs, bet pēdējos piecos gados mēs esam piedalījušies veselā virknē tiesas sēžu, kur fosfora ģipšu ražotājs ir zaudējis apmēram, ir zaudējis pilnīgi visās, kā jau pieminēju, 30 sēdēs. Spānijas vides ministrija un arī komisijas vidas ģenerāla direktorāta pārstāvi ir teikuši, ka uh, atkritumu izmešana šajā ezerā tās atļauja ir beigusies, un viņiem tas ir jāpārtrauc tūlīt. Godētās dāmas un kungi, mēs esam gadus zaudējuši un pavadījuši cīņās. Pēdējos gadus cīņot, cīnoties pret uzņēmumiem, pret ražotāju, uh, ciņu, cīnoties arī pret Velvas ķīmisko ražotāju asociāciju, cīnoties pret politiskiem lēmumiem, cīnoties pret Andalūzijas reģionālo valdi, mēs esam zaudējuši daudz enerģijas un laika cīņā. Mēs esam cīnījušies arī ar šeit Velvas varas iestādes pārstāvjošo kundzi. Šim jautājumam ir pievērsta būtiska plašsaziņas līdzekļu uzmanība un eh, bieži vien plašsaziņas līdzekļi mēģinājuši parādīt varas iestādes pozitīvā gaismā. Taču šobrīd, kā jau teicu, Velvā ir savākti 25 tūkstoši iedzīvotāju parakstu. Pie tam tas nebija pirms desmit gadēm. Mēs šos parakstus savācām Velvā pagājušā gada decembrī. Cilvēki ir nobažījušies, un jūs to noliedzat. 12,000 kvadrātkilometru ļoti svarīgas eh, un aizsargājums dabas teri teritorijas, tā saucamais augstais purvs, šobrīd ir piesārņots ar fosforu. Tā ir realitāte, tā nav desmit gadu veca prakse. 7000 tonnas piesārņotu pelnu katru dienu vai vismaz vairākās dienās tiek izmest šajās teritorijās. Patiesībā tas tiek eh, uzskatīts par radioaktīvajam piesārņojumam, pielīdzināmu piesārņojumu un kā tāds arī tiek pārvadāts. Arsēns šajos pelnos ir ļoti lielā koncentrācijā un tas tālu pārsniedz pieļaujamās normas. Tā ir realitāte. Tas lielā mērā pārsniedz Eiropas direktīvās noteiktās normas. Jāsaka, ka ķīmijas rūpnīcas izdeģi tiek šobrīd izgāsti Velvas provincē un nevis ar kosmos kuģu aizsūtīt uz Marsu, kā varbūt to vajadzētu darīt. Tātad vēlreiz. Velvas pilsētas padome ir atļāvusi šos ļoti piesārņotos atkritumus izmest, un tā ir viņu atbildība. Godētās dāmas un kungi, viss mans iepriekš teiktais attiecās uz milzīgu teritoriju. 148 tūkstoši iedzīvotāji dzīvo Velvā un viņus visus ietekmē ķīmiskie ražotāji. Tā ir šodienas ikdiena Velvā. Es pat nerunāju par Velvas provinci, es runāju par Velvas pilsētu. Gadiem ilgi mēs esam piedzīvojuši būtisku piesārņojumu pieaugumu, un eh, jāsaka, ka situācija Velvā pēc pēdējo pētījumu datiem, pētījumu, kuru ir veikušas Madrides Universitātes un arī Barcelonas Universitātes zinātnieki piedalījās, uh, Visi zinātnieki apgalvo, ka velvā vēža saslimstības skaits ir augstākais Spānijā. Pie tam ne tikai vēža, arī elpošanas centru, elpošanas ceļu un eh, sirds un asinsvadu saslimšanas ir augstākie rādītāji Spānijā. Tas ir nožēlojami, dāmas un kungi, bet tā ir realitāte. Un cilvēki ir nobežījušies. Visi sabiedriskās domas aptauju rādītāji pēdējos mēnešos rāda, ka neskatoties uz ekonomisko krīzi, kas šobrīd plosās Spānijā, tad cilvēki daudz vairāk ir nobežījušies nevis par savu finansu labklājību, bet gan tieši par vidi. Dāmas un kungi! Ļoti daudz vēlvas iedzīvotāju, kuri gadiem ir cīnījušies un turpina cīnīties par vidas uzlabošanu, varbūt būtu vēlējušies runāt šajā komitejā. Kā jau teicu, es runāju daudzu cilvēku vārdā un daudzi mūs vēlētos šodien dzirdēt. Es runāju šobrīd Velvas upes platformas vārdā. Jau teicu, ka mēs savācām pagājušā gada decembrī 25 tūkstošus parakstu. Un vēlētos pateikties jums, ka uzklausījāt mūs, pateikties jums, ka izskatāt šo lietu. Es tiešām ticu, ka šajā komitejā izskatītie jautājumi nāks par labu vēlvas iedzīvotājiem. Es tam ticu. Labākais veids, kā nodrošināt mūsu nākotni, ir raudzīties un pieprasīt, lai Spānijas varas iestādes gan reģionālā, gan vietējā līmenī izpildītu savas apņemšanās vidas jautājumu ziņā un izpildītu visas reko rekomendācijas un normatīvos aktus, kurus tās ir apņēmušās izpildīt. Tas nozīmē, ka pilnīgi visa līmeņa varas iestādēm ir jāsniedz savus finansējums dabas aizsardzībā. Pie tam vajadzētu izveidot arī mehānismus, ar kuru palīdzību nodrošināt nākotnē novērst pagātnē pieļautās kļūdas. Velvas iedzīvotāji vēlas visu ņemt savās rokās. Un e, mēs vēlamies arī sākt, ja tas vispār ir iespējams, attīstīt šo ar fosforu ģipšu atkritumiem piesārņoto augsto pūrumu, purvu. Tā ir ne tikai dabas aizsardzības problēma, tā ir arī ētisks, ētiska rakstura problēma. Kā jau viens no vēl slavenākajiem dzēniekiem ir teicis, ja mēs e, domājam tikai un vienīgi par naudu, tad mēs aizmirstam to, kas ir dzīvības līnija. Paldies, saka priekšsēdētāja. Un tagad Davids Hamerstons. Labdien! Paldies, priekšsēdētājs kundze! Labdien komitejai! Godētās dāmas un kungi! Es uzskatu, ka lūguma rakstu komitejas eh, vēlme izskatīt mūsu lūgumus vienkārši pierāda, ka tas jums rūp. Mēs vēlētos tikai uzsvērt to, ka lūguma rakstu sagatavotāji vēlētos redzēt šo lietu pēc iespējas ātrāk pabeigt. Un, protams, ka uh, Šis jautājums ir jau daudz gadus izskatīts plašsaziņas līdzekļos. Kā jau iepriekšējais runātājs teica, jautājums ir ticis izskatīts augstākajā tiesā Spānijā un, kā jau iepriekšējais runātājs teica, līdz šā gada beigām fosforu ģipšu fabrikai ir jāpārtrauc savu darbību. Arī komisija ir izmeklējusi šo jautājumu un e, izteikusi viedokli, proti sagatavojusi dokumentu par to, ka ja jautājums netiks atrasinās, tad tas būs Eiropas kopiem tiesas pārziņā. Komisija ir pateikusi, ka šis piesārņojums nav atkrituma produkti no normālas ražošanas procesa ķēdes. Tie ir bīstamie atkritumi, kurus ir jāpārvalda saskaņā ar Eiropas Savienības likumdošanu. Un tas šobrīd nenotiek. Es vēlreiz uzsveru, nenotiek. Un tas ir nožēlojami. Jo tas e, nesasaucās ar e, augsnes aizsardzības di direktīvu. Šie bīstamie atkritumi, kur šobrīd e, jau sāk apņemt Velvas pilsētas apkārtni. Mēs eh, šobrīd nerunājam par tām vielām, kuras tika iepludināts augstajā purvā pirms 20 gadiem. Mēs runājam par ikdienas praksi. Šī bīstamo atkritumu iepludināšana notiek katru dienu. Un šie bīstamie at atkritumi tiek eh, izmantoti šobrīd Doņjanas dabas parkā, un eh, to jau ir teikuši arī policijas pārstāvi, ka tas ir jāpārtrauc, un tomēr da, varas iestādes uzskata, ka fosfora ģipša ražošanas pārpalikumi ir sava veida dabīgs materiāls. Nē, šobrīd jau ārpus Velvas pilsētas ir novērota ļoti augsta ļoti augsta smago metālu koncentrācija. Tātad eh, Seviļas varas iestādes ir teikusi, ka šī praksa ir jāpārtrauc. Vēlas pilsētas valdes pārstāve teica, ka cilvēki ir nobežījušies un daudz kas ir panākts, bet eh, jūs nevarat nomazgāt savas rokas tīras. Ir jau, protams, labi, ka jūs apgalvojat, ka kaut kas tiek darīts, bet tas ir tikai ārpusē, tas ir tikai fasādes pielabošana. Bet mēs nevaram turpināt tādā pašā garā, mēs nevaram vienkārši šo piesārņojumu aizskalot un nomazgāt. Šobrīd ir piesārņot simtiem tūkstošu hektāru augsnes, un tam būs nepieciešami gadi un būtiskas investīcijas. Mēs nevaram vienkārši uzstādīt uz piesārņotā augstā purva kaut kādus augus un pateikt, ka šie augi iztīrīs purvu ar savām saknēm. Nē, mums ir jāpārtrauc pilnīgi fosfora ģipša ražošanas pārpalikumu iepludināšanu gan Velvas upē, gan arī augstajā purvā. Mēs šeit dzirdējām par aizsargātajām sugām, bet eh, atcerēsimies, ka Velvas upes ievei ir Natura 2000 aizsargājamo teritoriju tīklā. Tātad finanšu krīze šobrīd ir smaga, bet kas šobrīd notiek? Šobrīd eh, gan Spānijas, gan Eiropas Savienības nodokļu maksātāji ir spiesti maksāt, lai tīrītu to, ko ir savārījušas ķīmijas rūpnīcas. Es uzskatu, ka tas ir pārkāpums, un komisija neatkarīgā ziņojumā šobrīd ir raudzējusies gan uz sabiedrības veselību, gan uz eh, vides eh, jautājumiem, gan uz piesārņojumu līmeni. Un eh, šo pētījumu veica zinātnieki, kuri patiesībā strādā šajās rūpnīcās un kompānijās. Un mēs, protams, nevaram neņemt vērā visprestižākās zinātniskās laboratorijas pētījumu datus. Un viņi ir atraduši vēlas apkārtnē ļoti smagu piesārņojumu. Tas ir ļoti būtisks ziņojums, un ja mēs vēlamies aizsargāt vidi, uh, iedzīvotājus un mūsu dzīvotni, tad kaut kas ir jādara. Mēs tiešām ticam, ka Eiropas likumdošana kaut ko panāks. Mēs ticam taisnīgumam, mēs ticam, ka iedzīvotāji ar savu rīcību var kaut ko panākt. Tāpēc mēs runājam Eiropas parlamentā. Tāpēc mēs runājam par to, ka ir jābūt caurskatāmiem procesiem gan Velvā, gan visās institūcijās, un katram ir jāuzņem savu atbildību. Grazie, Lura, sentiamo la. Paldies! Labi, tagad uzklausīsim komisijas pārstāvis. Sabat Mārtiņ, lūdzu, jums vārds. Grāties, ņēmā presidentā. Uh... Eh, Paldies, priekšsēdētājs kundze. Šajā lūgumrakstā ir divas daļas, ko jau iepriekšējos paziņojumos arī detalizēti skatījām. Pirmkārt, šeit ir norādīts, ka varētu būt nepareizi piemērota Eiratom direktīva 96. Un šeit tiek runāts par iespējamām briesmām attiecībā uz strādniekiem. Šo jautājumu aspektu jau iepriekš esam detalizēti skaidrojuši, un, ja nepieciešams, tad enerģija, enerģētikas ģenerāldirektorāta pārstāvis var to arī vēlreiz atkārtot. Bet šajā lūgumrakstā ir vēl kāda otra daļa, kas ir vides tiesību aktu nepareiza piemērošana. Attiecībā uz šo jautājumu komisija ir uzsākusi izmeklēšanu. Šajā izmeklēšanā tiek skatīts, vai nav pārkāptas trīs direktīvas. Viena ir atkritumu ietver direktīva, otra ir IPPC direktīva un arī atkritumu poligonu direktīva. Tas svarīgākais šo pārkāpumu aspekts ir sekojošs. Atkrituma direktīvas kontekstā mēs apskatām, kā uh, fosfora ģipša pārpalikumi tiek tātad um, novietoti um, pēc uh, to izmantošanas, vai šīs pārpaliekvielas nevar apdraudēt cilvēku veselību. Un mēs arī pārbaudām, vai atbildīgās iestādes dara visus uh, iespējamo un veids pasākumus, lai atkritumus aps, aps, apsaimniekotu valsts vai privātie atkritumu apsaimniekotāji, kas rūpējas par šo atkritumu drošu novietošanu. Un tad tiek runā, otrs aspekts ir um, integrētā piesārņojuma novēršanas un kontroles direktīva. Šeit mēs nerunājam par atkritumu apsaimniekošanu kopumā, bet gan par to, kā um, darbojas šīs, uh, at, šie attiecīgie divi uzņēmumi. Vai, ši, vai tie darbojas saskaņā ar uh, tām izsniegto integrēto vides licenci un vai tiek pār, vai tiek uh, darīts viss nepieciešamais, lai izvairā, izvairītos no vides piesārņojuma. Šeit mēs runājam par dabas aizsardzības sistēmām, par barjerām, tātad par visu, kas ir nepieciešams, lai efektīvi varētu aizsargāt vidi. Un arī iespējamie slēgšanas pasākumi, kas būtu, kam būtu jābūt ietvertiem šajā izsniegtajā licencē. Un mēs pētām arī to, vai ir atbilstība polig atkrituma poligonu uh, Uh, direktīvas tiesību normām, tātad vai licence atbilst um, visām prasībām, kuras ir jāizpilda atkritumu poligonos. Kā jau minēju, tad uh, komisija ir uzsākuši šo izmeklēšanu balstoties uz lūgumrakstu, un um, tā rezultātā tika izsūtīta arī oficiāla vēstule. Mēs izpētījām visus apsūdzības, un 21. martā komisija veica šo pirmo soli um, ceļā uz ties, tiesas darbiem. Tas tā tad ir nākt klajā ar atzinumu. Tā ietveros tiek uh, skatīts arī Eiropas parlamenta ziņojums un tajā iekļautās rekomendācijas. Protams, ka informēsim lūgumrakstu komiteju par jebkādiem secinājumiem, pie kuriem nonāksim. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētāji. Volgangs Kēls no komisijas. Tātad dosim vārdu visiem komisijas pārstāvjiem. Lūdzu. Ah, ah, he olvidado decir que represento. Es piemirsu, saka iepriekšējais runātājs. Es pārstāvu uh, eh, Lelva upes reģiona pārvaldības iestāde. Labi, tagad vārds komisijai. Lūdzu. Paldies. Jāsaka, ka man ir visai maz, uh, ko papildi, kā papildināt savu kolēģi. Protams, ka esam saņēmuši šo ziņojumu Un kolēģi pagājušā gada septembrī skatījās uz šī ziņojuma aspektiem, kas saistīti ar piesārņojumu un noteikti arī enerģētikas ģenerāldirektorāts um, skatīsies, vai ir iespējams kaut kā papildināt kolēģi paveikto. Paldies! Paldies! Maiera kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Vēlētos apsveikt Grunī kundzi par viņas atzinumu. Manuprāt, šis atzinums ir ļoti objektīvs. Un te es nerunāju tikai par šī apmeklējuma aprakstu, bet arī par rekomendācijām. Manuprāt, šajā atzinumā patiešām ir iekļauti visi jautājumi, visas problēmas un arī ieteikumi, kā šīs problēmas varētu atrisināt. Tādēļ es patiešām domāju, ka šo atzinumu, lai arī, protams, varētu uzlabot, nu ko tad nevar uzlabot, bet šis atzinums ir patiešām vērā ņemams un pozitīvi vērtējams. Manuprāt, rekomendācijās ir iekļauti pilnīgi visi jautājumi, kuros pilsoniskā sabiedrība un arī Spānijas varas iestādes var ko darīt. Tātad šeit vēlētos jo īpaši uzsvērt to, ka uh, Spānijas varas iestādes un arī pilsoniskā sabiedrība grib risināt problēmas attiecībā uz šiem 1200 hektāriem, kas ir piesārņoti. Mēs uzklausījām visus runātājus, un es domāju, ka mums patiešām ir jāmeklē risinājums. Gribētu pateikties arī lūgumraksta iesniedzējiem, jo šis jautājums, protams, ir ļoti svarīgs. Un tagad es vēršos arī pie šeit ir uh, divi lūgumrakstu iesniedzēji um, ieradušies. Viens no tiem nav ieradies šodien, tādēļ es gribētu, lai viņa vārds tiktu uh, pievienots pārējiem. Es domāju, ka vajadzētu pieminēt visus trīs šos cilvēkus. Šie lūgumraksti iesniedzēji ir ļāvuši mums uh, skatīt situāciju un um, aplūkot, kādas ir problēmas radušās. Un tad nu rodas jautājums, vai šī fosfāta um, atkritumi tiks vēl aizvien um, nopludināti šajā dabā. Protams, lūgunraksts iesniedzēji saka, nē, tas nedrīkst notikt un šāda veida piesārņojums nedrīkst turpināties. Uh, Jāsaka gan, ka fosfāti nav rūpniecības blakus produkts, bet tas ir, tā ir toksiska viela, toksiski atkritumi, kurus tieši tā vajadzētu arī apsaimniekot. Ja mēs runājam par atkritumiem, tad tie ir jāapstrādā saskaņā ar Eiropas Savienības likumdošanu, un Eiropas komisija ir piekritusi uh, arī, arī šeit atbilstoši Eiropas tiesību aktiem, ka šie ir toksiskie atkritumi, nevis apakšprodukts, kas atbilstoši ir arī jātīra vai jā, jānoglabā. Un šeit izskanēja tātad rekomendācija ne tikai beigt piesārņošanas procesu, bet gan arī rūpēties par vidi, kas jau ir piesārņot. Un Spānijas atbildīgā iestāde bija pret Fertiberija ieteikto pasākumu. Un tā tad tika uh, iebilsts pret to, ka vienkārši virs šiem piesārņotiem hektāriem tiek um, iestādīti koki. Vides ministrija paziņoja, ka ir pret Fertiberijas nostāju šajā jautājumā, ka šāda veida priekšlikums nav pietiekami labs. Pirmām kārtām ir nepieciešams veikt epim, epidemioloģisku un uh, um, radiācijas pētījumu par to, kāda ir vidus situācija, un kad situācija būs apzināta, tad varēs rīkoties. Šī nav nekāda joka lieta, apzinoties, cik svarīga. Uh, cik svarīgs ir šis jautājums, cik bīstama ir šī viela un cik liela ir teritorija, nepieciešams rīkoties nopietnāk. Un tā kā ministrijas pārstāvi piekrīt, uh, un uh, viņa piekrīt arī Grūnī kundzes izdarītiem secinājumiem, tad mums ir nepieciešama komunikācija starp visām iestādēm gan valsts līmenī, gan reģionālā, gan provinces, gan arī vietējā līmenī, lai varētu pārliecināties, ka visas puses ir iesaistījušās šajā darbā. Un, kad būs zinātnisks atzinums, kas uh, norādīs, kādi ir fakti, tad varēs rīkoties, jo 1200 hektāri nav nekāda mazā um, teritoriju. Tad es patiešām domāju, ka komisija šajā jautājumā rīkojasies patiešām pareizi. Velvas uh, provincei tā labākā um, pieeja nav slēpties no problēmām, ne ir nepieciešams tam norādīt un nepieciešams tās risināt. Mums jāparāda, ka visas iestādes sadarbojas šī jautājuma risināšanai, un mums nepieciešams arī rast šo risinājumu. Tā, šeit ir loma arī grūnī, uh, kundzei, kas ir um, referente, un viņai nāks klajā ar, ar rekomendācijām. Tātad visi šie pētījumi ir jāapkopo, jo līdz šim brīdim vēl nav īsti izdevies izzināt, um, kāda šī situācija konkrēti ir. Tādēļ jāsaka, ka zinātniskajai komitejai patiešām ir daudz vēl kas darāms šajā jomā. Manuprāt, tas ir ļoti svarīgs lēmums, kas Uelvas iedzīvotājiem ir ļoti svar, um, uh, būtisks. Mēs novērojam augstu, um, um, augstus um, nāves rādītājus, arī slimību rādītājus šajā reģionā ir visai augsti. Un tādēļ mums nepieciešams veikt pētījumus, lai mēs konkrēti redzētu, kāda ir cēloņa un kādas ir sekas. Bet jebkurā gadījumā esam uh, um, rīkojušies, un es domāju, ka arī Grunija kundzei šajā procesā ir patiešām liela loma. Tādēļ gribētu no savas un no manas grupas puses teikt, ieteikt a, lasīt šī, šo atzinumu un tajā iekļautos re, iekļautās rekomendācijas. Es patiešām domāju, ka Eiropas parlamentam vajadzētu censties un palīdzēt šo problēmu risināt. Problēma ir, tā ir jārisina, un es domāju, ka tas ir arī tas būtiskākais, kas iekļauts šajā atzinumā. Nobeigumā vēlētos uh, pieminēt kaut ko, ko minēja arī Grūnī kundze, tātad, ka risinājumi, uh, ka risinājumu rašanai nepieciešama visu iesaistīto pušu sadarbība, nepieciešams, lai iesaistītos arī lūgumrakstu iesniedzēji. Un, kad mēs devāmies uh, vizītē uz šo uzņēmumu, kad mēs arī to darīsim atkārtot, mums nepieciešams uh, lai mums pievienotos neatkarīgi zinātnieki, kas mums palīdzētu rast risinājumu šiem 12, 1200 hektāriem, kas ir piesārņoti. Grunīkundze no manas puses vēlētos jūs sveikt. Es patiešām ceru, ka um, atzinumu vēl izdosies uzlabot. Jāsaka, tas jau šobrīd ir visai labs un uh, pozitīvi vērtējams. Tādēļ es arī uzskatu, ka uh, tas lielā mērā varētu apmierināt arī lūgumrakstu iesniedzējus. Es domāju, ka mēs varēsim arī sastrādāties ar Spānijas valsts iestādēm, lai varētu rast risinājumu. Ļoti žēl ir tas, ka Spānijas uh, valsts iestādes vēl nav formāli atbildējušas uz šo paziņojumu. Nu, es domāju, ka parlaments šeit ir labi pastrādājis. Paldies! Paldies! Janis Kungs, lūdzu! Paldies, priekšsēdētājs kundze. Jāsaka, tas labākais, kas notika šīs vizītes laikā, ir tas, ka izmainījās atmosfēra šajā reģionā. Un mūsu šodienas diskusiju kontekstā gribētu apsveikt arī Grunī kundzi ar jūsu atzinumu, ar jūsu rekomendācijām un gribētu pateikties par jūsu pacietību un par šo pozitīvo attieksmi un atmosfēru, kas, kas bija novērojama Velvā. Gribētu teikt, ka pirms tam šajā vidē, šajā vietā patiešām bija ļoti liela spriedze gan no mēdīju puses, gan politiskā spriedze, gan arī spriedze starp lūgumrakstu iesniedzējiem, starp strādniekiem, arī uzņēmumu pārstāvjiem, dažādu reģionālo iestāžu pārstāvjiem un zinātniekiem. Un es patiešām domāju, ka um, šāda veida darbs uzlaboja um, visu uh, procesa gaitu, jo iepriekš varēja uh, redzēt, ka, ka um, cilvēki ir visai nervozi. Tomēr tagad es ar prieku varu novērot, ka diskusiju veids un diskusiju gaisotne ir mainījusies. Kas attiecas uz uh, uh, secinājumiem, tad jūs trešajā punktā atzīstat to, kas notiek, un paziņojat, ka izvairīšanās vai šīs situācijas ignorēšana varētu radīt paniku un uzticības trūkumu vietējā vidē. Tādēļ jūs aicinājāt um, mēdījus būt neatkarīgākus un objektīvākus um, šī, šo ziņu aprakstā, lai tas nekavētu risinājuma rašanu. Jāsaka, arī mūs šis lietas aspekts uztrauc un um, domāju, ka situācija arī šajā jomā ir ievērojami uzlabojusies. Padomes, uh, šīs pilsētas padomes izteiktais viedoklis, es domāju, ka ir svarīgs gan man, gan arī Uelvas iedzīvotājiem. Un tādēļ tas patiešām varētu radīt nepamatotu paniku un um, apjukumu sociālajā vidē. Tādēļ es domāju, ka ļoti svarīgi sniegt tādu atbalsta um, atmosfēru un gaisotni iedzīvotājiem. Otrs svarīgākais secinājums ir tas, ka, ja mēs runājam par lielu katastrofu, kas nav atrisinām nekādā veidā. Nu, tā nav tā labākā pieeja. Jāsaka, situācija tiešām tiek risināta. Es domāju, ka visai drīz nonāksim arī pie laba rezultāta. Esmu pārliecināts, ka nepaies nemaz tik ilgs laiks, kamēr uh, situācija, um, ka šī pro, kad šī problēma būs kliedēta un visi būs arī snieguši savu ieguldījumu. Delegācijas ietveros arī es izstrādāju salīdzinoši īsu ziņojumu un uh, Tur es aprakstīju tātad um, dažādu veidu attieksmi. No vienas puses ir uh, tāda no sirds um, kaislīgi teiktas runas, kas, protams, um, ir attaisnojums, ja cilvēks zaudē darbu vai jautājums ir ļoti svarīgs, bet no otras puses ir šī racionālā pieeja. Ja cilvēks reaģē, reaģē racionāli, tad ir jāpadomā arī par akadēmisko uh, atbildi. Šeit var pieminēt arī Uelva universitāti un, un citas universitātes Spānijā, kuras visas ir mēģinājušas uh, rast cēloni un cēloņu un seku aspektu problēmās. Tātad, um, kas ir šīs piesārņojošās vielas un kādas tam ir sekas? Um, šeit ir runāt par um, ve dažādām veselības problēmām, gan saslimstību ar vēzi, gan arī uh, elpošanas ceļu problēmām. Un es šeit domāju, ka iestādes, kā arī pats uzņēmums ir šo vēsti sapratuši un arī jāsaka, ka reakcija ir visai atbilstoša. Tādēļ es patiešām domāju, ka šī vizīte ir ļoti pozitīva vērtējuma un gribētu piekrist Maiera kungam, esam uz pareizā ceļa risinājumu meklējumos un domāju, ka Tas notiks arī visai drīz. Un pēdējais komentārs no manas puses priekšsēdētājs kundze. Tas, protams, nav aicinājums um, doties arī citās vizītēs, bet šī nav, šis nav vienīgais apmeklējums no parlamenta puses uz um, fosfātu atkritumu radītājiem un, un uh, minerālmēslu ražotāju uzņēmumiem. Uh, ir vēl ša, sešas šādas minerālu mēslu ražotāju rūpnīcas Eiropas Savienībā, un ne parlamenta, ne komisijas pārstāv nav devušies ne uz vienu no šīm rūpnīcām, un neviena no šīm rūpnīcām neizpilda ne analīzes prasības, ne arī uzraudzības prasības, uz kurām, uh, tātad, ar kurām ir saistīta Velva pilsētas situācija. Uh, ja mēs palūkojamies uz situāciju Elvā un uz um, šo fosfātu ražošanu, jāsaka, ka šāda veida um, liksta varētu pieminēt arī citus ražotājus citās valstīs. Es jau, protams, nesaku, ka jādodas uz visām rūpnīcām, katrs gadījums ir savādāks. Tomēr mums jāpārliecinās, lai uzraudzības mehānismi būtu efektīvi un tie tiktu izmantoti. Un tas pats attiecas arī uz zinātniskās izpētes padomu. Paldies, Elkanas kundze, lūdzu. Es teikšos pavisam īsi. Vēlos pateikties pasklai Grunī par šo ziņojumu. Nu, es jau varu arī viņai pateikties pēc tam, bet vēlējos, nu, tad, tad klausoties šos te viedokļus, man liekas, vēl ir daudz darāmā, lai cilvēki komunicētu, sazinātos pieņemamā līmenī, un lai mēs varētu viens otru uzrunāt un sadzirdēt, un tāpēc ir ļoti būtiski, lai mēs patiešām runātu par komunikācijas kvalitātes uzlabošanu, jo tur ir, diemžēl, lieli trūkumi, caurumi, kā mēs te dzirdam. Man ir prieks par šo sagatavoto ziņojumu, un arī man esmu gandarīta par secinājumiem. Mēs eh, tagad esam mm, redzējuši, raduši apliecinājumu tam, ka tie ir ļoti aktuāli. Vēlējos pateikt tikai šo īso faktu. Paldies! Grazie. Čau. Paldies! Atbildes lūgums no Vēlvas pilsētas padomas eh, prezidentūras. Paldies, ka ļāvāt man izteikties atkārtoti, sakarunātājs. Es gribētu atbildēt, vai vismaz kaut ko, nu, argumentēt eh, pret to, ko kas bija sacīts šajā sēžu zālē. Nu, es pēc būtības piekrītu Maira kungam. Proti, tajā ziņā, ka mums ir nepieciešams rast risinājumu. To mēs esam. Um, alžiņu darījuši. Esam vēlējušies turēt durvis atvērts Grunīkundzei komisijai. Mēs neesam tikai Velvas provinci kā tāda. Jūs jau dzirdējāt no lūguma rakstiesniedzējiem, ko viņi domā, un es domāju, ka te ir ļoti svarīgs jautājums. E, tātad mēs darījas pārstāvi runāja par pagātni. Viņi runāja alžiņu un atsaucās uz pagātnes notikumiem. Un situācija 20, 25 gadus atpakaļ bija patiešām atšķirīga. To es arī teicu savā uzrunā. Es gribētu atvainoties Grunī kundzei par šo te negadījumu vēlvā, respektīvi to, ka viņa nevarēja apmeklēt fosfātu šos te, kas fosfātu dīķus. Um, un būtu bezatbildīgi atzīt, ka būtu bezatbildīgi ļaut tur piekļūt ikvienam, jebkuram, bez saulēcīga brīdinājuma. Runājot par konfliktu vēlvā, ir vairāki jautājumi attiecībā uz nākotni. Piesārņotājs maksā principu ietvaros, tad ir skaidrs, ka tur ir izcinājums uzņēmumam ir jāmaksā. Pēc viena mēneša mēs varēsim sniegt ziņas par eksperimentālu projektu norisi. Šā pilota projekta ietvaros um, vēlba tiks uh, pārvērsta par zaļās uh, nozares pionieri, radot darba vietas. Un um, Grunikundze vēlos pateikties jums par jūsu ieguldījumu. Kā jau es teicu savas uzrunas sākumā, jūsu darītājs atbilst realitātei, tam, kas patiešām faktiski notiek Velvā. Jūs ieteicāt vairākas rekomendācijas, respektīvi neradīt sociālu trauksmi, mēģināt veidot uh, uh, uzticību, uzticēšanos starp pusēm, un es domāju, ka strādājot kopīgi, mēs varēsim atrast pienācīgu labu iznākumu šī situācija. Es gan nezinu, vai komitejai ir pārādums kaut ko tādu darīt. Es visus vēlētos jūs uzaicināt, ierasties pie mums uz velvu, eh, lai jūs varētu patiešām eh, varētu izbaudīt sauli, neskarto pludmali mūsu reģionā un arī tās milzīgās daudzās lietas, kas mums ir pieejamas. Tad es jūs laipni aicinu un pateicos Grunī kundzei par ziņojumu. Paldies, saka priekšsēdētāji. Paldies par šo ielūgumu. Pedro Himēnes vēlas izteikties lūdzu. ņemot vērā tātad, ka šeit ir pilsētas domas pārstāvi, un ka viņi runā un piemin Tātad mm, eh, kādus, kas pārstāv platformu, gribētu pateikt, ka ir divas atšķirības, atšķirīgas ļaužu grupas nebija gan runa specifiski par kuru ļaužu grupu tika runāts vai par kuriem cilvēkiem tika runāts. Tomēr man šķiet, ka runa bija tieši par mani. Jo runātāji teica, tad, tad, ka es runāju par pagātni, bet pēc būtības es runāju par tagadni. Delegācija to noteikti būs redzējusi, jo jūs taču bijāt vēl, vai jūs eh, visu redzējāt savām acīm. Kāpēc mums tika liekta ieja publiskā zonā. Mēs runājam par jūras un zemes teritoriju, kas ir publiski pieejama, kas piedara visiem. Tās īpašumtiesības ir universālas, kuras ir aizņēmuši šo teritoriju aizņēmis privāts uzņēmums. Un šis jautājums ir ļoti svarīgs, būsim precīzi. Tas, ka netika pieprasīta atļauja saulēcīgi, tas ir tālapkam velvā, ja mēs veicam šīs te inspekcijas bez atļaujas um, pieprasīšanas saulēcīgi, tad šos te fosfātu dīķus var uh, apmeklēt. Nekādu šķēršļu nav, tur nav nekādu žogu apkārt, nekādu ķēžu, nekādu drošības uh, personāla, kas liektu fiziski liektu piekļūt šai teritorijai. Tā tas ir. Un vēl jau vairāk uh, Eiropas parlamenta deputāti jau iepriekš ir apmeklējuši šos te fosfātu dīķus. Viņi ir veikuši mērījumus un problēma ar to nav bijis. Es esmu gatavs nosūtīt jums fotogrāfijas ar specifiskiem datumiem, kad kas ir noticis. Viss manis minētais, manuprāt, ir Mm, tikai un vienīgi saistīts ar uzņēmuma vēlmi liekt radīt šķēršļus parlamenta pārstāvjiem mm, apskatīt šo vietu. Un vēl kas. Mēs visi dzirdam, ka visi ir apmierināti ar vizītes uh, procesu. Tomēr es varētu jums nosūtīt virkni izgriezumu no preses materiāliem, kuri runā ar arotbiedrību pārstāvjiem, ar politiķiem, kuri ar pirkstu rādījuši uz lūgumu raksta iesniedzējiem, vainodam viņus, ka viņi ir izraisījuši šo te līgumu, lūgumu raksta komitejas pārstāvju apmeklējumu velvā. Un visbeidzot, es, protams, atvainojos, ka es eh, veltu šiem problēmām tik daudz laika, tad nav bijušas izpēte par saikni starp piesārņojumu līmeni un nāves gadījumiem vēža rezultātā. Un tā ir ļoti būtiska dilema. Mums nav neviena paša pētījuma um, dati, kurus savukārt dod um, universitāte. Uh, Tie šādi dati mudina uzskatīt, ka vēža incidences rādītāji ir 15 reizes augstāki nekā vidējie rādītāji, un, protams, tam viens nevar paskaidrot, kāpēc tas tā ir. Paldies par uzmanību. Paldies, Hammerstein kungs, lūdzu. Paldies. Es esmu jau Mesadela Rievārdā. Es gribētu saprast, ko mēs darīsim turpmāk. Esmu gandarīts, ka mēs eh, zinām, ka mēs tikko uzzinājām, ka pastāvēs šī zaļā attīstības eh, līnija nākotnē vēl vēl. Bet pirms šis te piesārņojums nav likvidēts, mēs īsti neko nevaram izdarīt. Nu, iedomājieties par to, ko dara BP British Petroleum tagad ar uh, eļas, uh, piedēšana naftas uh, noplūdes sekām Meksikas līcī. Uh, Mēs eh, nevaram toksisku um, izmešu um, esamību noliegt un to likvidēt. Tas ir ļoti svarīgs uzdevums izdarīt. Mums, protams, arī jārada darba vietas. Ja mums būtu uh, jāapstrādā un jānosūta atkritumu daudzums tonnām vien, tad faktiski tas būtu viens no veidiem, kā radīt gan darba vietas, gan nodrošināt vides tīrību, vides kvalitāti. kvalitāti. Un tālāk es gribētu mudināt visus šeit klātesošos un komitejas lotekus uh, um, lūgt, veikt, pieprasīt komisijas novērtējumu par to, kā šo te vidas piesārņojumu novērst, pieprasīt vidas um, novērtējumam, tīrīšanu nepieciešamo finansējumu, lai mēs nerunātu tikai par kosmētisku tīrīšanu, bet lai mēs uh, atrisinātu šo te cēloņu seku efektu Un arī, protams, arī ar, lai mēs risinātu šo te vēža incidences un mirstības, apšām mirstības rādītājs saiknes problēmu. Vēži, vēža gadījumu Neviens nezina, kā tas uh, rodas. Ir vairākas šajā procesā daudzu uh, vielu un kombināciju, kas varbūt tiešām rada augstāku vēža incidenci bet veicot šādu sabiedrības veselības un epidemioloģisku, epidemioloģisku pētījumu, mums jāgarantē, ka šie pētījumi ir neatkarīgi, ka tiem nav sātņu ar kaut kādiem uzņēmumiem vai arī ar cilvēkiem, kas ir aktīvi iesaistījušies šā procesa virzīšanā. Rezumējot, mēs eh, negribam radīt paniku. Mēs gribam, lai cilvēki mīl zemi, lai cilvēki mīl cilvēkus. Mēs neesam tie, kas, mēs, kas aptraipām vēlvas tēlu, mēs vēlamies to attīstīt. Paldies! Jānis Kungs, lūdzu. Priekšsēdētājs kundze. Mazliet atgriežoties pie dažiem iepriekš apspriestiem jautājumiem. Tad ir specifiskiem jautājumiem, kurus pieminēja Hammersteina kungs savas utrunas beigās. Tātad cēloņu seku problēma. Uh, Es esmu ne tikai uh, deputāts, es esmu ārsts. Un faktiski es zinu, par ko runāju. Šīs te cēloņu seku mehānisms vēža gadījumos ir jautājums, kas tiek aktīvi aps, apspriests. Smēķēšana, kā zināms, ir uh, ir pierādīts, ir plaušu vēža izraisītājs, bet tas nebija tā zināms pirms 25 gadiem. Par to bija aizdomas, bet viennozīmīgi pierādījumi tika konstatēti aptuveni 60. gados, un tur mēs runājam par cēloņu saka attiecību, tabaka izraisa vēzi. Ir veikti daudzi pētījumi, bet nav neviena pētījuma, kas pierāda par to, ka ir cēloņu saku attiecības ar fosfātu klātbūtni un vēža gadījumu incidenci vēlvā. Protams, ka situācija nepieciešams sekot. Paldies! Lies Meierkungs, paldies! Nu, vēlos atgriezties pie šī jautājuma, jo tas atgriežas atkārtoti mūsu lokā. Tātad es neesmu zinātnieks, bet zinātniskās komitejas pārstāvjus skata, kā. Ka Velvā incidence no vēža saslimšanām ir krietni augstāka nekā vidēji kopienā. Neviens nevar to izskaidrot, bet visi iedzīvotāji grib zināt, kāpēc tas tā ir. Un tas ir dabiski. Kāpēc Velvā vēža incidence ir augstāka? Pēc būtības pierādījums mēs nevaram noslēpt, bet, protams, konkrētības atkal šajā situācijā nav. Un, lai mēs situāciju atrisinātu, mums nepieciešams komplekss, padziļināts pēdī, pētījums. Mēs nevaram runāt par statistikas datiem un teikt, jā, cilvēki mirst. Mums ir jāskatās uz individuāliem nāves gadījumiem, un tas ir ļoti sarežģīts process. Mums um, ir bijis apvienotās karalistas un Gibraltāras uh, pieprasības veikt līdzīgu epidemioloģisku pētījumu konkrētajā reģionā. Tā kā nav šīs te konkrētības, um, tad uh, ir visādi jautājumi, kāpēc tas notiek, kāpēc šis notiek. Paldies, Meijer kungs. Grunikundze, vai jūs vēlaties kaut ko vēl pateikt? Jā, paldies, saka Grunikundze. Pavisam īsi. Cilvēki teica, ka lūguma raksta iesniedzējuma mums kopīgi nebija iespējams apmeklēt šo vietu. Jautājums ir ļoti tāds jutīgs. Un kā Jānis Kungs jau atgādināja, es mēģināju iesaistīties šajā procesā un radīt kaut kādu mieru, bet mums, kopā ar lūgumu rakstu iesniedzējiem, esot tur uz vietas visu laiku, sekoja kameras acis. Ja mēs būtu veikuši nesankcionētu vizīti, tas būtu bijis diezgan tā problemātiski. Un, um, faktiski, protams, ka būtu bijis labi apmeklēt uh, lai šo vietu, lai mēs redzētu, kādas ir konkrētās problēmas, konkrētā situācija konkrētajā vietā. Uh, Mēs eh, runājām arī šeit par vēzi, tā incidenci, un Janis Kungs mums atgādināja, kāda ir šī situācija pat laban. Tātad eh, radioaktivitātes līmenis ir augstāks nekā citviet veldas teritorijā, un tas varbūt arī ietekmē šo te vēža incidences rādītāju augsto līmeni. Protams, ka nevar nolikt, ka nepieciešama izpēta un eh, darbības ir jākoordinē, visu, kas notiek ar visām pusēm, nepieciešams koordinēt un, protams, ir nepieciešama uzticība šādiem pētījumiem. Janis Kungs runāja par plaušu vēzi. Jūs droši vien zināt, ka mēs arī runājam par pasīvās smēķēšanas ietekmi. Pirms pāris dienām mums tika sacīts, ka pasīvā smēķēšana problēma īstenībā nav, lai gan gadu gadiem mēs dzirdējām viedokli, ka tā dēvētie pasīvie smēķētāji arī varētu uh, būt uh, vēža riska priekšā. Nu ko, tātad um, jautājums ne tikai priekšsēdētāji, bet arī visiem klātesošiem, visiem iesaistītiem procesā, Spānijas varas iestāžu pārstāvjiem. Mums ir nepieciešama caurskatāmība, komunikācija ir jāuzlabo. Un um, mums ir jāizraugās, kādas ir iespējas pārtraukt piesārņojuma veidošanu, un mums arī, protams, jā, uh, jāprasa attiecīgā atbildība no uh, uzņēmuma, jāveic arī pārbaudas uz vietas, protams. Mēs arī dzirdējām, ka vietējie iedzīvotāji ir krietni nobežījušies Un tieši tālāk ir e, izstrādāti vairāki lūguma raksti. Ar dažiem no tiem mēs varējām iepazīties šodienas sēdē. Mēs, protams, arī sastapāmies vizītes laikā ar nobežījušamies e, darbiniekiem, kuri bija patiešām satraukušies par savu darba vietu nākotni. Un mums nepieciešams atrast to labāko risinājumu visām pusēm. Un vēlreiz paldies par uzmanību. Paldies, Grunīkundze, saka priekšsādātāji, paldies par jūsu padarīto darbu, paldies arī lūguma raksta iesniedzējiem, kas izteicās šodienas sēdē. Uh, par šo lūgumu rakstu mēs uh, lēmumu pieņemsim nākamajā komitejas sēdē, lai mums būtu nepieciešamais laiks padomāt par daudziem aktualizētajiem jautājumiem.